Our... Sāksim mūsu pēcpusdienas sanāksmi. Jāna. <laughs> ok, Miss Azakamp. Labi, Hāzenkampas kundze, sāksim. Labi. Labdien visiem. Pāris paziņojumi, bet vispirms mums ir jāpieņem formāli darba kārtība. Vai ir kādi iebildumi? Nē. Tad pāris paziņojumu. Šodien tulkojums ir pieejams 22 valodās. Šī sanāksme ir pieejama arī internetā, var sekot tai. Un uh, par uh, labojumu par medicīnas ap, uh, iekārtām un in vitro diagnostikas medicīnas iekārtām otrs koriģējumu kopums. Uh, ir par šo mm, medicīnas eh, iekārtu regulu 745 eh, un otru regulu 746 ir eh, tad nosūtīts NV komitejai, tas ir pieejams sēdes dokumentēs visās valodās. Un tas tiks uzskatīts par apstiprinātu, ja līdz šim vakaram mm, neviena politiskā grupa vai vismaz četri deputāti neiesniegs prasību par to balsot. Uh, Un eh, sociāldemokrāta grupa ir iesnieguši šādu pieprasumu, un tāpēc mēs balsosim rīt par abiem šiem labojumiem. Pēc tam šiem labojumiem būtu uh, jāliek uh, uz balsošanu decembra plenārsēdē, uh, tātad nevis pirms balsošanu, bet tas tiks pieņemts par apstiprinātu, ja neviens neiebildīs. Uh, ne, neieteiks eh, pieprasījumu to, par to balsot. Un tagad eh, ārkārtas NV e sanāksme 16. decembrī Strasbūrā. Vispirms būs viedokļu apmaiņa par prezentāciju Eiropas vide, eh, situācija un skats nākotnē. Un būs arī pirmā zaļā kursa paziņojuma prezentācija, ko sniegs Frans Timermans Mēs saņēmām tātad apstiprinājumu šim laikam, kad viņš ieradīsies. Tas ir gandrīz simtprocentīgi droši, ka tas tā būs. Un ja eh, zaļais kurs tiks eh, prezentēts 11. Eh, decembrī, tad NV komitejā Frans Timermans būs NV komitejā tātad. Un tāpēc lūdzu ierodieties šajā pirmdienas ārkārtas sanāksmē uz šo prezentāciju. Atgādinu, ka publiskās uzklausīšanas par KLP reformu un Eiropas Savienības uh, vilku populāciju. Tur NVI komiteja organizē divas uzklausīšanas šonadēļ, trešdien pēcpusdienā no 3.30 līdz 6.30 uh, ar agrī konvitēju par KLP reformu. Tā notiks 6Q2 zālē un ceturtdien no 10.30 līdz 1.00 pēcpusdienā kopā ar PETī komiteju par Eiropas Savienības vilku populāciju, un šī uzklausīšana notiks 3C50 zālē. Un visbeidzot, gribu dot vārdu Petram Līzem, lai viņš sniedz mums skumju paziņojumu. Jā, paldies, priekšsēdētāji, es runāšu vāciski. Paldies, priekšsēdētāji! Kolēģi jau droši vien to ir pamanījuši, ka diemžēl uh, ir bijis uh, traģisks uh, negadījums iepriekšējā nedēļas nogalā. Frančis Gambus, bijušais kolēģis, kas daudzus gadus bija šīs komitejas biedrs uh, un bija ļoti kompetents, simpātisks un čakls kolēģis, viņš uh, pirms kļuva par deputātu, bija arī asistents, un pēc tam arī bija asistents. Viņš ne, ne, pavisam um, negaidīt gāja bojā iepriekšējā nedēļas nogalē, un es gribētu īsi šodien viņu pieminēt, gribētu lūgt kolēģus uh, ievērot īsu klusumu brīdi. Thank you. Paldies. Tagad pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta. Priekšsādātāji paziņojumi par koordinātoru ieteikumiem, kas jau ir izdalīti, un ja nav nekādu iebildumu, tad tie tiks uzskatīti par apstiprinātiem. Tad varam pāriet pie nākamā darbkārtības punkta man jums jāziņo par iestāžu sarunām, kas notiek, tātad par trialogiem. Sākšu ar um, trialogu par taksonomiju. Kopš iepriekšējās NV komitejas uh, sanāksmes uh, ir notikuši trīs uh, trialogi. 6., 20. un 27. novembrī Strasbūrā. Es personīgi vadīju trialogus, un eh, visi darbkārtības punkti tika izskatīti. Neiedziļināšos tagad detaļās, bet eh, mēs runājām par regulas aptvērumu, par definīcijām, eh, kritērijiem attiecībā uz vidē draudzīgu ekonomisku darbību, par tehniskā skrīninga kritērijiem, par pārskatīšanas klausulu un tā tālāk un tā joprojām. Tātad mums ir Potenciāli iespējamais eh, pēdējais trialogs paredzēts rīt vakarā. Kā jūs zināt, tad eh, tas ir trialogs, kuru vada gan Envi, gan Ekon. Tad ir arī trialogi par ūdens kvalitāti un par minimālajām prasībām, uh, ūdens atkārtotai lietošanai, Un, kad ir runa par ūdens kvalitāti, kas ir paredzēta cilvēku lietošanai, tad trešais trialogs notika 19. novembrī. Parlaments un padome ir guvuši uh, nelielu progresu savās sarunās provizoriski, uh, vienojoties par uh, uz risku balstīto klasteri. Debets eh, turpinās. Uh, runājot par uh, informācijas klasteru, par materiāliem, kas ir kontaktā ar ūdeni, par ūdens pieejamību un zināmiem parametriem, par, uh, piemēram, svinu, endokrīniem disruptoriem un mikroplastmasu. Un uh, daži politiski tēmati, kā piemēram endokrīnie disruptori, mikroplastmasa un tā tālāk, tie vēl ir jāatrisina kā strīdīgi jautājumu Un tāpēc, um, ja padomes pozīcija savu um, nemainīsies, tad uh, um, neizskatās, ka sarunas varētu pabeigt uh, šajās nedēļās, uh, šajā trialogā, kas bija paredzēts kā taksonomija, kā pēdējais. Otrs trialogs, kas ir saistīts ar ūdeni, ir minimālās prasības ūdens atkārtotā izmantošanai. 12. novembrī notika Otrais trialogs par minimālajām prasībām par ūdens otrreizēju izmantošanu. Šajā trialogā parlaments un padome padziļināti apsprieda virkni konkrētu jautājumu, tika panākta provizoriska vienošanās par sadarbību starp dalību valstīm, um, kamēr vēl nav vienošanās um, par um, mērķi un aptvērumu. Ir vajadzīgs turpmākas diskusijas par uh, pienākumiem. Uh, um, attiecībā uz ūdens kvalitāti, un pozīcijas joprojām ir atšķirīgas attiecībā uz riska pārvaldību un uh, pienākumiem attiecībā uz ūdens atļaujām un licencēm, un arī uh, pieeja tiesvedībai, tiesu sistēmai, piemēram, uh, ja dalībvalstis uh, aizliedz ekonomikas aktivitātes. Uh, izmantojot otrreizēju ūdeni. Vai kādi komentāri? Nē, tad mēs varam pāriet pie piektā darbkārtības punkta, un es sveicu mūsu vidū Hansenu kungu, kurš ir EKA aģentūras izpildirektors. Tā ir Eiropas eh, ķīmiskā aģentūra. Um, Jā, bija jau tikšanās pirms divām nedēļām, bet ir jauki tikties atkal. Jums ir desmit minūtes, lai jūs varētu prezentēt savu darbu, jūs prioritātes, un tad uh, deputāti varēs izteikties. Lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti, godātie klausītāji. Uh, Jā, tiešām ir liels prieks atkal būt šeit. Eh, pirms pāris nedēļām mēs kopā ar citām aģentūrām prezentējām savu darbu šai komitejai, un tagad eh, esmu ieradies viens pats mūsu ikgadējā dialoga ietvaros un varu prezentēt jums iepriekšējā gada darba rezultātus un eh, paraudzīties arī nākotnē. Mūsu pēdējā diskusijā pirms gada Galvenais vēstījums, ko es saņēmu, bija tāds, ka šī komiteja, protams, citādā sastāvā, bija nobežījusies par progresu eh, attiecībā uz atbilstības pārbaudi. Tas arī presē daudz izskanēja, tur bija vairāk pētījumi bijuši, kas parādīja, ka būtisks datu apjoms, kas ir iekļa, savākts rīču ietvaros, nebija atbilstoši, un es solīju, ka es um, būtiski palielināšu to darba apjomu, ko mēs veicam, lai pārbaudītu atbilstību. Toreiz es negribēju jums nekādu uh, Eh, kvantitatīvi mērķi eh, sniegt, bet es ceru, ka varēšu par to pienācīgi šodien ziņot. Otra lieta, kas ir notikusi saistot, saistībā ar šo komiteju pēdējā gada laikā, ir saistīta ar rīču autorizāciju. Tur bija vēl viena rezolūcija, iebilstot pret eh, komisijas lēmumu, kas sniedza atļauju, un ar šo rezolūciju arī tika izraisīti komentāri par uh, to, ko mēs eka darām, un šī rezolūcija no mūsu perspektīvas attiecībā uz paceltiem jautājumiem eh, bija turpinājums virknē citu rezolūciju, kuras ir pieņēmis šis parlaments un pilnībā atbilst um, arī tiesas spriedumam, kas tika pieņemts pavasarī lielā mēlā kritizējot šos pašus faktors. Un es ceru, ka varēšu tagad ziņot par to, ko esam tur izdarījuši. Bet tagad atgriezīšos pie stratēģijas. Sākšu ar to mūsu valde pieņēma 2018. gada beigās, pavisam eh, drīz pēc mūsu pēdējā dialoga, eh, stratēģisko plānu šim un eh, tātad 2019. līdz 2023. gadam. Tur ir trīs stratēģiskās prioritātes un īsi. Uh, Eh, sakot, varētu teikt, ka pirmā strateģiskā prioritāte ir identificēt eh, bažu raisošas vielas un ātri rīkoties. Otrais strateģiskais plāns, ja prioritāte ir atbalstīt eh, nozares informācijas saņemšanā, kas mums ir eka, bet kas ir arī uzņēmumos, lai šī informācija nonāk pie cilvēkiem, kas strādā ar šīm vielām, lai viņiem būtu šī informācija, lai sevi varētu aizsargāt. Uh, un uh, patērētājiem arī vidas un patērētāja aizsardzība. Un trešā strateģiskā prioritāte ir mūs, mums kā aģentūrai nodrošināt, lai mūsu darbs, ko mēs darām, būtu labāk salāgots ar citiem likumdošanas aktiem, kur ir runa par ķīmikālijām, kuras mēs neieviešam um, citās aģentūrās un arī starptautisko darbu kārtību. Ko mēs esam sasnieguši? Ja atsaucos uz šīm trim strateģiskajām prioritātēm, tad galvenokārt runāšu par pirmo, runājot par uh, līdzinējo darbu. Um, esam tur kaut ko darījuši, un otrā, um, jā, trešajā prioritātē arī minēšu dažus sasniegumus, bet jo īpaši atzīšos nākotnē, jo vadlīnijās, uh, ko uh, ir sniegusi Ursula Fonderlājena, uh, un jo īpaši e, zaļā kursa un nulles piesārņojuma darbkārtības kontekstā es redzu virkni e, prioritāšu, kurus mēs varētu īstenot, lai atbalstītu šo darbu, runājot par atbilstību. Mērķis, kas mums bija pagājuši gadu, 2018. gadam, 200 e, atbilstības pārbaužu veiktu, un mēs esam uh, arī eh, strādājuši pie tā, lai šos gadu sasniegtu 300. Esam palielinājuši atbilstības pārbaužu apjomu par 50%. Eh, mēs eh, esam paveikuši pārbaudas par 283 vielām, kas atbilst vairāk kā 2000 reģistrāciju. Un tas ir pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kas ir būtisks, kā jau es solīju um, šai komitejai pagājušajā gadā. Runājot par atļauju izsniegšanu, apstiprināšanas procedūru, tur esam veikuši būtiskas izmaiņas tajā veidā, kā mēs uh, gatavojam atzinumus un kādu informāciju sniedzam komisijai, lai atbilstu jūsu rezolūcijām, bet arī tiesas spriedumam Neiedziļināšos detaļās, ja vien jūs uzdosiet jautājumus, un tāpēc pateikšu tikai to, ka mēs esam pielāgojuši mūsu rīcību, lai ņemtu vērā jūsu viedokli un arī tiesas spriedumu. Bet es gribētu minēt, ka to mēs eh, darām vienlaikus ar eh, atļauju eh, pieteikumu uh, Uh, skaita pieauga. Mums ir 120 uh, šādu pieteikumu šobrīd, kas tiek uh, skatīti mūsu sistēmā. Tas ir salīdzinājumā ar 22 pieteikumiem 2018. gadā. Tātad ir pieckārtīgs pieteikumu skaita pieaugums, runājot par atļauju izsniegšanu. Mums ir gan jāpātrina um, mūsu darbs, jāpalielina cilvēku skaits, kas pie tās jāstrādā, un jāmaina mūsu darba veids. Mēs tātad turpinām strādāt ļoti intensīvā veidā, un ir vesela virkne priekšlikuma ierobežojumiem, kas tiek skatīti komitejās, ko aģentūra gatavo. Minēšu dažus skaitļus un nosaukumus, kam mēs gatavojamies ekā pēc tam, kad komisija mums to lūdz darīt. Mums ir deviņi ierobežojumi, kas tiek apspriesti dažādās komitejās, un ir pieci eh, ierobežojumu priekšlikumi, ko esam nosūtījuši komisijai, un tur notiek lēmumu pieņemšana. Tikai dažus minēšu. Viens par tetovējumu tinti. Uh, Tā ir joma, kas līdz šim Eiropas Savienības līmenī nav regulēta, kādas ķīmiskās vielas ir atļautas, kādas nav atļautas šajās tintēs. Vienas par mikroplastmasu, kas šobrīd tiek skatīts, un ir vēl viens par um, gumijas ieklājumu um, sporta laukumos, piemēram, veco riepu materiāli. Tie ir tikai daži jautājumi, pie kuriem mēs šobrīd strādājam. Bet, kā jau es minēju, uh, Tas ir ļoti uh, intensīvs darbs, un balstoties uz šo darbu, vai arī zinot, ka šāds darbs mūs gaida, ko mēs aģentūrā esam izdarījuši, mēs esam būtiski pārorganizējuši mūsu darbu, lai ņemtu uh, vērā šos izaicinājumus, jo īpaši attiecībā uz atbilstības pārbaudēm, gan uz atļaujām, gan uz ierobežojumiem, un arī uh, cenšoties uh, labāk spēt tikt galā ar jauniem uzdevumiem. Mūsu organizācija kā tāda, kā aģentūra, bet arī tas, kā mēs strādājam, eh, tiek organizēta eh, tā kā uz trim asīm. Pirmkārt, kompetences centri, otrkārt, eh, visa aģentūra sāk raudzīties uz vielu grupām. Tas jau kļūst par mūsu ikdienas darba metodi. Tātad ne tikai uz atsevišķām vielām, bet uz vielu grupām mēs raugāmies un visbeidzot kompetences, vielu grupas. Un tad mums šķiet, ka mēs raugāmies, kā labāk pieņemt jaunas uzdevumus, lai to ātrāk sāktu uh, skatīt nekā agrāk tas ir bijis. Un jaunie uzdevumi, ko esam pieņēmuši, tikai dažus minēšu. Uh, Mēs tagad uh, sākam sadarboties ar, ar Indigo vielu centriem. Mēs tātad informācijas sniedzam dalību valstīm, lai ārkārtas uh, telefona uh, numuri šīs iestādes varētu sniegt ārkārtas gadījumos informāciju, piemēram, mājasēmniecībām attiecībā uz ķimsko vielu lietošanu. Uh, Um, mēs arī um, izveidojam šobrīd uh, atkritumu datu bāzi, ko apspriedām īsi pagājušreiz. Tā ir izšķirīgi svarīga datu bāzi, kas ir jāizveido un jāsāk lietot, un tur mēs esam guvuši laugu progresu. Un mēs tagad uh, varam pieņemt arī uh, DG Employment, jeb nodarbinātības ģenerāla direktorāta uh, uzdevumus attiecībā uz profesionālajā vidotu, vidē lietoto vielu uh, um, koncentrācijām. Um, mēs strādājam arī pie piegāžu ķēdes jautājumiem un esam strādājuši, lai varētu saņemt informāciju no tiem tūkstošiem reģistrējušos uh, kam ir liela informācijas apjoma par ķēmikālijām, uh, lai šo informāciju varētu labāk nodot uzņēmiem, kas tiešām lieto šīs ķīmiskās vielas. Tātad rīču kontekstā esam guvuši būtisku progresu. Tagad mēs runājam ar dalību valstīm un ar komisiju, jo viens no lielākiem šķēršļiem, kas uh, kavē uh, to, ka. Um, lietotāji tiešām var uzzināt visu šo informāciju, ir uh, šī te saskarne uh, Um, ka viņi nevar piekļūt šai informācijai. Bieži vien rīču vajadzētu um, dot pilnas iespējas aizsargāt uh, lietotājus, darba ņēmējus, kas strādā ar šīm vielām, uh, lai varētu izmantot visu pieejamo informāciju rīču ietvaros. Un visbeidzot, trešā strateģiskā prioritāte kas ir vērsta uz citu likumdošanu, bet arī starptautiskā mērogā dažas no lietām uh, minēšu, būtisks solis ir sadarbība ar Eiropas pārtiks nekaitīgumu iestādi, aģentūru. Mēs atbalstām tātad EFSU ieviešot jauno pārtiks likumdošanu, jo īpaši izstrādājot IT sistēmas, kā vākt datus, kā publicēt datus internetā, un tā to nosaka pārtiks likumdošana. Un tas ir tiešām tāds ļoti taustāms darbs, ko mēs veicam kopā šīs divas aģentūras. Uh, tā vietā, lai vietotu uh, jaunas sistēmas, mēs veidojam tādas pašas, kādas ir mums, tādējādi var uh, izmantot šo uh, sistēmas sadarbspēju. Un raugoties uh, nedaudz nākotnē un to, kas mūs gaida turpmākajos gados, pilnīgi skaidrs, ka eka um, mums darba būs pilnas rokas, uh, kā jau es teicu, mūsu atbilstības pārbaudas uh, ir. Uh, daudz intensīvākas eh, tagad, eh, un tas būs arī turpmākajos gados tā. 2027. gadā gribētu būt izskatījuši, pārbaudījuši visas vielas, kas ir Eiropas tirgū, un mēs redzam, ka zaļais kurs, eh, vismaz ko mēs par to lasām, tā ir iespēja uh, Uh, uzlabot ķimikāliju likumdošanu ar rekomendācijām, kas ir uh, iekļautas komisijas atbilstības veselības pārbaudē attiecībā uz ķimikālo likumdošanu, ķimikāliju likumdošanu Eiropā. Tātad mēs varēsim samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem, tā pašā laikā uzlabojot aizsardzības līmeni. Visbeidzot, uh, īsi par resursiem. Uh, Mēs esam nobežījušies, ka aģentūras uh, līdzekļu apjoms varētu tikt samazināts, un tas ir saistīts ar uh, um, pieņēmumu, ka pieprasījums no mūsu puses eh, paliks tāds pats, eh, proti, ka jūs gribēsiet taču, lai mēs strādājam tikpat aktīvi, lai veicam atbilstības pārbaudes, eh, darbu pie atļaujām un ierobežojumiem un citiem jautājumiem, kas varētu izrietēt no nulles piesārņojuma darba kārtības un jaunā zaļā nolīguma. Tātad es pārēdzu, ka mums vajadzētu tādus pašus resursus seka. Ja, Un šobrīd komisijas priekšlikumā tas līdz galam nav izpildīts, bet ja vēlties apspriest uh, detalizētāk šo jautājumu, tad esmu gatavs to darīt vēlāk un ar to arī savu ievadu un beigšu. Paldies par uzmanību. Paldies. Un tagad Es došu vārdu Matam Mofitam, kurš ir uh, NV kontakta persona saziņai ar jūsu aģentūru. Paldies, es vēlētos dzirdēt vairāk par Green Deal, kā jūs esat tajā iesaistījušies no komisijas puses šajā pasākumā, kas būs ļoti nozīmīgs, pilnīgi noteikti. Tāpat es gribētu dzirdēt no jums, kā jūs esat uh, iecerējuši risināt izaicinājumus attiecībā uz drošākām ķīmiskām vielām, kā arī uh, Būtisks temats ir patērētāja drošība un importētie produkti no Ķīnas un to pieaug, apjomu pieaugums tirgu. Kā jūsuprāt, EKA varētu risināt šo problēmu? Vai jūs atbildēsiet uzreiz? Varbūt kontaktpersonai būs šī privileģija, un pēc tam pāriesim pie jautājuma kārtas. Paldies, Mārtiņ! Vispirms Green Deal kopainam. Viena lieta ir izklāstīt komisijai, ko mēs varētu darīt. Ja komisija uzskata, ka šajā jomā ir kas darāms, tas ir tā hipotētiski runājot, bet mūsu pamatlīnija balstās uz divām lietām. Viena ir aprits ekonomika, un otra ir labāka esošās likumdošanas integrēšana varam atgriezties pie tā, ko es nosaucu iepriekš, bet ir aptuveni 40 leģislatīvo tekstu, kas attiecas uz eh, ķimikālijām no tā vai cita aspekta, un kas dažādos laikos padara atšķirīgas pieejas eh, ķīmiskām vielām, ar kur, eh, kuras mēs skatām eka izpratnē un analizējot šos leģislatīvos tekstus un apzinoties analīzes sekas, mēs varam uh, Eh, iegūt vairāk efektivitātes un konsekvences. Es varētu nosaukt dažus piemērus, piemēram, ūdens direktīvu par ūdens kvalitātes standarts attiecībā uz ķīmisko pieļaukumu, tālāk ierobežojumi bīstamām vielām atkritumos un tas, ko jūs runājāt iepriekšējā darba kārtības punkta, piemēram, dzeramais ūdens un šo materiālu eh, leģislatīvie teksti. Un tad pamatā šie ir tie leģislatīvie teksti, kuros mēs varam nodrošināt sinerģiju un konsekvenci pilsoņu sinerģija nozīmē, ka tas maksā lētāk, tas nozīmē, ka patērētājiem e, nenotiek, netiek maldināti ar dažādiem vēstījumiem par lietojumu, un me, me, mūsu aģentūra nodrošina šo konsekvenci. Tālāk par aprits ekonomikas sadaļu runājot. Ņemot vērā komisijas paziņojumu šajā sakarā, es uzskatu, ka aprits ekonomiku kā ļoti būtiski materiālu atkārtotai izmanšo, izmantošanai. Materiāli ir nekas cits kā ķīmisku vielu sajaukums un panākot šo vielu izmantošanu ķīmis aprits ekonomikā, mēs varētu būt būtisku lomu, kā arī veicinot uh, inovāciju ķīmiskām vielām, kuras var izmantot atkārtot. Tālāk par inovācijas izaicinājumiem runājot, šis būtu viens aspekts, bet tālāk e, būtisks izaicinājums ir vairāk bīstamas vielas nomainīt ar mazāk bīstamām, un rīča e, gadījumā klasificēšana, marķiešana ir jau bijis e, liels darbs, tālāk biocīri un organizācija organiskie piesārņotāji eh, ietilp šajā grupā, un mēs panākam to, ka riskantu vielu izmantošana tiek nomainīts. Eh, hroma pielošana ir piemēram mainījusies hroma 6 vietā, izmantojot hroma 3, kas ir mazāk toksisks, līdz ar to ar mazāku risku. Es redzu, ka e, inovācija mūsu darbā mudina inovēt uz vietām, bet uzskatu, ka mēs esam uz pareizā ceļa, stimulējot inovāciju drošumu pusē. Un, ja mēs runājam par aprits ekonomiku, inovācija ir jāstimulē līdz ar aprits ekonomiku. Un visbeidzot par importētiem produktiem galvenokārt e, e, šeit ir darbs likumdevējiem un tas, kā tiek koordinēti. Nost ieviešanas eh, jomā strādājošie, lai mēs varētu panākt to, ka mūsu robežas tiek pasargātas no nelegālu izstrādājumu ieviešanas, kā jūs jau sacījāt šajā gadījumā, no Ķīnas. Paldies! Tālāk brīvais mikrofons. Jūs varat pieteikties sarakstā vispirms Pēters Svīze. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, Hansen kungs. Jūs pieminējāt vairākas ļoti konkrētas detaļas. Runājāt par Romu. Pirms dažiem mēnešiem mēs par to parlamentā runājām. Es tāpat kā komisija saku, ka no Roma dažās jomās no tā izmantošanas mēs joprojām nevaram izsvērīties. Kā jūs pārbaudāt iespējamās alternatīvas, ja mēs runājam par MVU un par eh, šo grozījumu, par kuru nobalsojām? Uh, pirms dažiem mēnešiem neviens nav teicis, eh, ka ir pietiekami labu, labas alternatīvas, bet eh, tiek teikts, ka tādas tomēr ir, bet mēs nevaram arī pārāk apgrūtināt dzīvi MVU. Man šķiet, te patiešām ir kaut kādas pretrunas. Tad, kad eh, rīkojam uzklausīšanu, neviens nepasaka publiski, ka viņi ir atraduši alternatīvu, bet, nu, Kā tad ir galu galā? Jūs pieminējāt arī riepas. Te ir eh, tāda zināma šķēlšanās, ja runājam par aprits ekonomiku un nepieciešamību eh, samazināt konkrētu vielu izmantošanu. Ja runājam par vecu riepu izmantošanu, parasti cilvēki netiek pakļauti pārāk uh, lielai uh, ķīmisko vielu, bīstamo vielu koncentrācijai, bet uh, no šīm vielām var atteikties tikai pēc ilgāka laika. Uh, Un, e, jā, tagad ražotās riepas e, varētu nu, būt ar e, ķīmiskām vielām, bet, ja nu, tas nodara patiešām kaitējumu cilvēkiem, tad ir jādomā par kompromisiem. Tālāk es jūs lūgtu arī sadarboties ar nodarbinātības ģenerāla direkciju, jo lielākā daļa ķīmisko vielu rada iespējams risks veselībai jau ražošanas procesā, tātad ne tikai patērētēm, bet arī cilvēkiem, kas strādā šajās rūpnīcās. Mums ir jāpasargā mūsu darba ņēmēji un, ja nepieciešams, normas vēl jāpadara striktākas. Paldies! Thank you. Jutta Guteland for SND. Paldies, Jutta Gutelande no sociāldemokrāta grupas. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Hansenkungs, par jūsu ievadvārdiem. Mēs jau runājām par Vācijas riskis pēc Federālā institūta un vidas aģentūras pētījumiem, kuri atklāja to, ka viena trešā daļa no ķīmiskām vielām, kas tiek ievests Eiropas Savienīgā kopš 2010. gada, pārkāpja likumu. 31% eh, tikai ir atzīts par eh, juridiski atbilstošām, pārējos eh, gadījumos ir nepieciešama sīkāka izpēte. Eh, likums uzliek par pienākumu ziņot, ka visos gadījumos, kad ir aizdomas par mutagēnām, kancerigēnām vai bērniem bīstamām vai auglībai bīstamām vielām, eh, autorizāciju nevar izsniegt vielām ar bīstamām īpašībām, kur ir nepieciešama vairāk datu riska sakarā. Jūs tam piekritīsiet, un vai jūs piekrītat tam, ka Eiropa saskars ar šo problēmu at, autorizēšanā un informācijas pieprasīšanā, ja tā iztrūks. Tāpat es vēlētos jautāt, vai jūs gatavojat darba plānu, lai uzlabotu atbilstību? Eh, vai jūs jau varat ieskicēt, kādas darbības ir paredzētas šeit? Un nākošais jautājums. Zinot to, ka tikai 20% no visiem, visām aplikācijām tiek testēts Eiropā. Kāpēc tā? Un vēl divi jautājumi. Izmantoju iespēju šoreiz pār grupu veida pieeja. Jūs strādāsit pie šī jautājuma sākot ar nākošo gadu, un jūs e, salīdzināsit zemapjomu substances līdzīgām, vai jūs varētu skaidrot šo piedetalizētāk. Un visbeidzot, mikroplastmasas. Eka, kā jūs zināt, piedāvā atbrīvoties no mikroplasmas kosmētikas e, izstrādājumos, piemēram, zopastās citur. Un kad mēs redzēsim kādu darbību un pārskatu par paveikto šajā sakarā? Nākošais runātājs no zaļo grupas. Prieks e, tikties ar jums, e, Hansen kungs, un uzklausīt uh, ieskatu jūsu darbā. Vairākas jautājumas uzdev jau man kolēģi. Es arī vēlētos e, dzirdēt procentuāli, cik rīč dosie tiek pārbaudīt šobrīd, e, paredzot pieaugumu, es gribētu dzirdēt pašreizējo situāciju. Un vai jūs domājat, ka tiks panākt pilnīga atbilstība un nebūs? augsta līmeņa neatbilstību, kā to norāda iepriekšējā runātāja. Otrais jautājums skar autorizāciju. Mēs jau iepriekšējā mandātā un šajā e, mandātā saskatām problemātiku autorizācijas, piemēram, Chromam 6, jo, manuprāt, ja pieteicējs neiesniedz pilnu dosiju ar nepieciešamo informāciju, tāda autorizācija netiek piešķirta. Un tāpat esmu redzējis, ka autorizācijas tiek izsniegtas balstoties uz ekonomiskiem uh, apsvērumiem, bet to vajadzētu atstāt komisijas ziņā. Tāpat es vēlētos zināt, kā izvērtēšana potenciālām aizvietotāju vielām tiek eh, izpildīta, jo vai varbūt mēs varētu meklēt šādas aizvietotājs veicināt inovācijas, un visbeidzot es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par titānu dioksīdu par kuru mēs arī šajā sēdē runāsim. Āzemkampa kundze nogoja grupas. Paldies, doktor Hansen, par jūsu izklāstu. Man ir jautājums par kosmētisko vielu regulējumu. Tas ir pieņemts 13. gadā un aizliedz testēšanu uz dzīvniekiem kosmētikas izstrādājumiem un to sastāvdaļām. Un Tas bija veiksmīgs pasākums, tomēr ķīmisko varu aģentūra un komisija uzstāj, ka e, kosmētikas sastāvdaļas ir jātestē uz dzīvniekiem rīčietvaros. Šāda testēšana tiek pieprasīta ķīmiskām vielām, tad jā, e, ražošanas procesā ķīmiskām vielām var tikt pakļaut strādājošie, kā arī Eh, citos gadījumos šāda dzīvnieku testēšana ir pieļauta arī bez jebkādas eh, eksponēšanas. Līdz ar to mēs secinām, ka rīč regula eh, stāv augstāk nekā mm, aizliegumu testēt uz dzīvniekiem, vai Hansen kungs jūs varat piekrist, ka praksa rīč ietvaros grauž E, kosmētikas regulas darbību un kā jūs atrisināsiet šo problēmu, kas arī ir maldinoša patērētājiem. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs no Tautas partijas. Hvala za besedo. Spoštovani gospod Han. Paldies, priekšsēdētājs Hamsenkungs. kungs. Jūsu izklāsts bija ļoti labs, bet man ir pāris jautājumi. Vai jūsu darba rezultāti tiek ņemt vērā? Kāds Eiropas Savienība tirzniecības sarunas ar trešajām valstīm un šādā gadījumā, kas to pārauga? Esmu šo jautājumu uzdevusi vairāk kārtīgi dažādos fórumos, bet nesmu līdz šim saņēmusi atbildi. Kā mēs varam būt skaidrībā par to, ka treš, no trešajām valstīm importētie produkti neiek, eh, nesatur bīstams vielas? un arī vai jūsu analīze tiek ņemta vērā tirzniecības nolīgumos. Paldies! Paldies! Un pēdējais, pēdējais runātājs no Tautas partijas deputāte Spīra Rakī. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir specifisks jautājums, bet es vēlētos papildu informāciju par titāna dioksīdu dosjēm kas tiks diskutēt vēlāk. Es gribētu dzirdēt termiņus eh, atkritumu direktī, eh, vadlīniju pārskatīšanai, jo es eh, ceru, ka šeit neradīsies nekāds apjukums ar termiņiem. Un visbeidzot, es vēlētos jautāt, vai projekta versijā bija atsauce uz tirgolaistajiem produktiem, un tagad šī atsauce ir izņemta. Vai jums ir skaidrs, kāpēc tas ir izdarīts? Otrkārt, attiecībā uz jūsu ziņojumu par titāndioksīdu. Vai jūs esat gatavi paskaidrot sīkāk trešo pielikumu, eh, pieliekot vārdam pulveris priekšā vārdu savs, jo, kā tekstā norādīts, ir apst, pār atkārtots izmantošanas un apstrādes projekti. Un es baidos, ka šeit varētu teksta sakarā rasties zināmas neskaidrības. Paldies! Šeit nu bija konkrēti jautājumi, uz kuriem mēs gaidām konkrētas atbildes. Paldies, priekšsēdētāji! With... Pašā sākumā par šo atbilstības pārbaudi, tad runāšu par atļauju izsniegšanām, aizliegumiem, un tad varbūt pie tādiem plašākiem jautājumiem vērsīšos. Proti tirdzniecība, nodarbinātība, kosmētikas izstrādājuma un titāna dioksīds. Runājot par atbilstības pārbaudi ar komisiju, vienojāmies, ka mēs palielināsim no 5 uz 10% to dokumentu skaitu attiecībā uz kuriem šo atbilstības pārbaudi veiksim. Mēs esam tātad. Tā, šo uh, procentu likmi paaugstinājuši. Tas attiec uz dokumentiem, uz šiem dosjē, bet ja mēs runājam par vielām, uz ko attiec atbilstošie dokumenti, nu es jau varu te runāt par tādiem smalkākiem parametriem es uh, šeit varu pieminēt 30 līdz 40 procentus, jo varbūt masas vienībās to izteikt būtu pārāk sarežģīti attiecībā uz citām ķīmiskajām vielām Mēs uh, sākumā mēģinām apzināt, vai risku pārvaldību ir iespējams veikt uh, nekavējoties, bez klasifikācijas, varbūt, piemēram, ievēršot attiecīgu marķējumu vai ierobežojumus, vai arī uh, izmantojot uh, citus uh, instrumentus, piemēram, domājot par uh, <clears throat> vērtībām, kas var būt bīstamas, ja ilgāk šīs ķīmiskās vielas iedarbojas uz cilvēku organismu, tātad nosakot maksimālo laiku. Uh, cik ilgi var uzturēties šādu vielu um, ietekmē. Un ir vēl kāda kategorija, proti mēs iepazīstamies ar kādu ķīmisku vielu, nedomājam, ka tā varētu būt riskanta, bet varbūt, ka dati nav atbilstoši. Es tagad atkal neieslīgšu detaļās, tehniskās detaļās, bet ir tādas vielas, kuras tiek uzskatītas par netoksiskām un pietiekami daudz pierādījumu ir šajā kontekstā, un tā tad šīs vielas netiek aplūkots kā prioritārs, bet, nu, tās tiek reģistrētas jebkurā gadījumā. Līdz 2027. gadam mēs vēlamies apzināt visas reģistrētās vielas un tās pakļaut šim atbilstības pārbaudēm vai riska pārvaldībai, vai arī secināt, ka riska pārvaldība nav nepieciešama, vai arī mēs varam runāt eh, par trešo kategoriju, kur vēl nav īstas skaidrības. Uh, bet nav tā tad nepieciešams vēl papildus datus uh, radīt, apkopot, jo tas radīs papildus uh, izmaksas. Vienkārši ir jādomā par dosie uzlabošanu kā tādu. Un līdz 2027. gadam tātad mēs šo darbu vēlamies paveikt. Ja runājam par atļaujām. Varbūt, ka man vajadzētu nedaudz sagrupēt Mēs esam nolēmuši to darīt sistemātiski ar nākamā gada 1. janvāri, proti visas tās ķīmiskās vielas, ko pakļaujam dažāda līmeņa procesiem. Mēs tā tad pirmām kārtām sagrupājām vielas ar līdzīgu ķīmisko sastāvu, ir tādas, kas ir reģistrētas, tādas, kas vēl nav reģistrētas, un domājam, ka varētu sagatavot tādu stingrāku kategorizāciju, kurā tiktu iekļauts visas vielas noteiktā uh, grupā. Mēs esam pirmā aģentūra pasaulē, kas ir apņēmusies eh, šo datu apjomu optimizēt nākamā gada sākumā. Ja runājam par uh, atļauju piešķiršanu, jārunā par uh, alternatīvām, par aizstājēju vielām. Uh, Un eh, šī autorizācija ir visai jauna sistēma, ja mēs to salīdzinām ar iepriekšējām sistēmām. Un, protams, eh, lai tā uzņemtu apgriezienus, ir nepieciešams vairāk laika. Un, protams, šādas eh, pieļaušanas sistēmas ir spēkā. Ja runājam par alternatīvām, esam precizējuši, ko darām mēs, mūsu aģentūra un ko veids komisija, runājot gan par alternatīvām, gan arī par sociālo-ekonomisko analīzi, it sevišķi par tiem secinājumiem, vai mēs pieļaujam šo vielu nonākšanu tirgu vai nē. Un e, jaunākajos atzinumos mēs arī esam par to runājuši, un komisija var tātad arī labākus lēmumus pieņemt. Un nestoties uz tiem, un e, komisijas pieņemtie lēmumi balstās uz mūsu atzinumiem, tie vēl nav gatavi jaunā formātā, bet tad, kad atzinumi, pie kuriem tiek strādāts, nonāks arī uz komisijas galda. Nu, tad varēs darbs turpināties kaut kad nākamā gada otrajā um, semestrī. Bet mēs patiešām ļoti labi nodalām savas un komisijas uh, pienākumus. Tīmekļa vietnē mēs arī uh, popularizējam tādu pieeju, ka mēs sazināmies ar uzņēmumiem, mēs iedrošinām uzņēmumus meklēt alternatīvas, un mēs redzam, ka situācija patiešām uzlabojas. Ja mēs runājam par bromu, tas tika aizstāts ar bromu 3, ar ļoti inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu, kuras tika ieviestas tieši pieļaušanas procedūras laikā un EKA arī strādā pie atzinumiem. Es gribētu teikt, ka mm, tādas labās, eh, labi jaunumi, kaut kas pozitīvs ir eh, jāpopularizē, un, protams, alternatīvas vienmēr ir laipni gaidītas. Un eh, esam jau pirmo progresu pieredzējuši. Ja mēs runājam par EKAS atzinumiem, uzņēmumi ir uh, apņēmušies uh, šo vielu uh, samazināt uh, ievērojamos daudzumos, pat uh, zemāk par to līmeni, kas ir uzskatīts par nekaitīgu cilvēka organismām. Tātad uh, darba ņēmēju aizsardzība būs vēl labāka nekā mēs to prasījām. Mēs ļoti labi sadarbojamies, tātad, lai mm, aizsargātu mūsu darba ņēmējus. Un tagad runājot par ierobežojumiem, tika pieminētas riepas un Allaž ir bijušas šīs diskusijas par ķīmiskajām vielām, kas sākotnējā izēja materiālā ir aizliegtas, bet pēc tam var tikt izmantotas nu, tālākajā apstrādes procesā kā sekundārās vielas. Mēs esam par to runājuši jau aģentūrā, vai ir, piemēram, iespējams zemāks uh, aizsardzības līmenis un kas tad ir pieļaujama, ka ir tāds augstāks šo vielu daudzums sākotnējā izējuma materiālā vai tālāk vēlākajā ražošanas procesā izmantojamos. Mēs ar nozaru par to vēl diskutējam. Mikroplastmasa. Jā, man tagad ir jāizmanto atbilstošā tehnolo, terminoloģija. Uh, sekretariāts ir sagatavojis ierobo, iero, ierobežojumu priekšlikumu par mikroplastmasas uh, apjomu samazināšanu pilnīgi visās nozarēs, un mēs ar riska izvērtēšanas komisiju esam par to jau runājuši aģentūrā, un arī sociāla ekonomiskās analīzes komiteja pie tā strādā, un pēc tam atzinumi tiks iesniegti komisijai, lai tā varētu lēmt, ko tad darīt tālāk, vai uh, ziņot uh, par to, vai uh, ieviest kaut kādus pasākumus, vai nē. Un mēs esam tātad darbu paredzējuši beigt attiecīgajā termiņā priekšsēdētājs uzdod jautājumu par precīzāku datumu. Dārgie kolēģi, eh, saka Hansen kungs, kad tad šis darbs varētu noslēgties? Man ir jāpārbauda. Mm. Jūnija mēnesī, 2020. gada jūnijā. Paldies, dārgie kolēģi! Jūnijā aģentūra pabeigs savu darbu un atbilstošajām komitejām mēs eh, šos atzinums iesniegsim un eh, varēs tālāk tad jau arī Eiropas komisija lemt, ko darīt. Un, protams, mēs eh, meklējam arī alternatīvas mikroplasmasai. Mēs atgriežamies pie sākotnējām diskusijām un ir jāapzina, cik ilgu laiku prasīs alternatīvu atrašana un ieviešana. Un, protams, mēs vēlamies drošas alternatīvas šai vielai. Tālāk varbūt e, tādas e, plašākas tēmas. Es pilnībā piekrītu jūsu komentāriem par nodarbinātību, par e, drošību un veselību darba vietā. Mums, protams, ir jādomā arī par iespējamām sinerģijām. Mums ir jādomā, ka darba ņēmējiem ir jābūt pasargātiem darba vietā, bet, protams, tas nedrīkst radīt pārliecīgi augstas izmaksas darba devējiem. Mēs atbalstām uzņēmumus arī ar nu, tādu zinātnisko ekspertu atzinumiem un e, būs, protams, vēl jāturpina diskusijas un abām pusēm būs jāiziet uz kompromisiem. Ja, mēs, ja es pieminu vārdu kompromis, nu, lielā mērā tas ir atkarīgs arī no ieražām un tādiem tīri tehniskiem jautājumiem. Kosmētika. Es nepiekrītu par. Es domāju, ka mūsu um, priekšlikums attiecībā uz kosmētiku papildina to, kas ir teikts rīč, arī runājot par um, izmēģinājumu ar dzīvniekiem aizliegumu, un mēs nedomājam, ka mēs te varam uh, tātad kaut kā papildināt patērētāju aizsardzības standartus, runājot par kosmētikas līdzekļu izmantošanu. Un ir, ir tāda zināma dilēma starp politisko vēlmi vispār uh, beigt dzīvnieku testēšanu vai arī tā tāda rīču pieeja, ka ir jāpasargā tie darba ņēmēji, kas izmanto šīs ķīmiskās vielas. Ir tāda ļoti, ļoti trausla robeža starp to, kad ir nepieciešama šī testēšana un arī no otras puses tātad kosmētikas līdzekļu pārbaudas. Ja runājam par tirzniecību, eka tai nav nekādu struktūru ārpus Eiropas. Mēs kādreiz esam uzaicināti uz konferencēm, tad mēs sēžam pie Eiropas Savienības karoga, bet esam, nu, teiksim, varbūt tādi tehniskie konsultanti komisijai, bet tiešā veidā netiekam iesaistīti, piemēram, tirzniecības sarunās, mēs saņemam jautājumus, bet eh, tātad pārsvarā mm, caur mūsu partneriem. Ja runājam par importu, kā mēs varam eh, garantēt, ka tur viss ir saskaņā ar likumdošanu. Protams, ir rīča regula, ir ķīmisko vielu nozare. Uh, Eh, kam arī ir jāgarantē šo standartu ievērošanu un eh, ir, protams, arī jāstrādā pietiekami labi muitas dienestiem, lai eh, nelegālus importus aizturētu. Mēs ļoti aktīvi arī sadarbojamies ar tiesību sargājušām iestādēm šajā kontekstā dalību valstīs un mēs turpināsim strādāt tikpat nenogurstoši. Bet ņemot vērā to, eh, cik daudz pārbaužu ir jāveic pie robežām, tas, nu, protams, mūsu darbs te var būt tikai fragmentārs. Tālāk jautājums par titāna dioksīdu. Es nevarēšu atbildēt uz ļoti tehniskas dabas jautājumiem. Es izlasīju uh, riska izvērtēšanas komitejas ziņojumu, bet uh, Visas tehniskās detaļas uh, vēl neesmu apguvis un ar lielu prieku pēc apspriedes ar kolēģiem jums atbildēšu uz to rakstiski. Tādos vispārīgākos vilcienos runājot, jūsu komitejai un visam parlamentam ir jāspēlē sava loma saskaņā ar līgumos atrunāto kopīgi ar komisiju. Uh, Un man šeit kā ēkas direktoram, protams, ir jābūt informētam par rezultātiem, un ja, piemēram, ir kāda rezolūcija, kas mēģina zinātniskos atzinumus kritizēt vai apšaubīt, nu, mums uz to, protams, ir jārēģē. Es te redzu, piemēram, vienu medaļas pusi un neredzu otru, un bez iedziļināšanās detaļās varu pateikt, ka Eka uzskata, ka titāna dioksīds e, var būt kancerogēns, ja tas tiek ieelpots. Tā ir otrā kategorija. Tā tad ne pirmā, ne pati bīstamākā, bet uh, zinātniskie atzinumi ir pierādījuši, ka šī viela var izrādīties kancerogēna. Mēs esam izmantojuši kritērijus saskaņā ar uh, globalizētu sistēmu. Riska izvērtējuma komiteja iepazinās ar šo informāciju un uh, nonāca arī pie atbilstošiem secinājumiem. Nozare uzskata, ka viņi e, ir izdarījuši visu atbilstoši rīč regulai. Un, ja mēs savukārt e, tātad ar zinātnieku atzinumiem iepazīstamies, tad e, mēs uzskatām, ka titāna dioksīds ir kancerogēns. Un, ja visi uzskata, ka viss ir kārtībā, tātad, nu, šeit varētu būt kāds ķibels ar rīču regulu. Uh, Tas ir par datiem. Mēs uzskatām, ka ieelpojot titāna dioksīds ir kancerogēns un mums ir arī risku pārvaldības kompetences aģentūrā, eh, raugoties caur eh, šo prizmu. Ir iespējas izmantot riska pārvaldības instrumentus, bet man ir jāpaskaidro, kādēļ konkrētas vielas tiek klasificētas, tā tad uh, mēs vēlamies, lai arī, piemēram, attiecīgi konteineri ar šīm vielām vai citas uh, citi saturi būtu tātad marķēti, lai, piemēram, darba ņēmējs arī varētu uzreiz zināt, vai, vai šis konteiners, ko viņš ir paņēmis rokās, vai tas satura iespējami kancerogēns vielas vai nē. Tātad visiem ir jābūt informētiem, ar ko tad viņiem ir darīšana un ir jānosaka arī eh, tātad nekaitīgo maksimālo līmeni, kas paliek nekaitīgs tad, ja eh, darbinieks strādā ar šīm vielām. Un, piemēram, tas ir līdzīgi kā ceļu satiksmes drošībā, ka jūs nosakāt, piemēram, 30 km/h ātruma ierobežojumu kādā vietā, bet jūs noņemat tajā pašā laikā ceļu zīmes. Tas nav loģiski, tā tad ir jābūt arī marķējumam uz burkām, uz konteineriem, lai darba ņēmēji zinātu, kāda viela atrodas iekšā. Un es, protams, esmu gatavs vēl pie jums atgriezties un par to debatēt. Priekšsēdētājs tā tad Hansena kungs, ja jums ir kaut kas, ko jūs mums vēlties pavēstīt arī rakstiskā veidā, jūs varat to mums darīt zināmu iepriekš un es gribēju dot vārdu arī pārstāvim no EKA um, pārvaldības padomas uh, Bernāls kundze. Paldies! Es ļu, pierakstīju jautājumus par kosmētiku, bet uh, es tagad to neuzdošu un es uh, pirmo gadu esmu nostrādājusi pārvaldes um, padomē, gribēju padalīties ar jums dažos atzinumos. Pirmām kārtām esmu secinājusi, ka EKA pirmām kārtām uh, mēģina ātri reaģēt uz uh, tiem prioritāriem jautājumiem, ko izvirza komisija un parlaments, un to mēģina arī papildināt ar savu strateģisko plānu. EKA vēlas optimizēt izmantotās procedūras, lai varētu uh, celt um, aģentūras um, darbinieku efektivitāti. Mēs uzklausījām vairākus piemērus šajā kontekstā, un, protams, uh, jebkuras pārmaiņas alaž uh, tiek izskatīts arī šajā pārvaldes padomē. Divi aspekti, kas man šķiet uh, visai liels izaicinājums. Pirmkārt, tas ir budžets. Eka uh, ir um, atšķirīgs ienākuma līmenis un ir tā tad jāiztiek ar atvēlēto budžetu. Un Eika līdz šim ir veikusi visus tai uh, piešķirtos uzdevumus, bet uh, ja tai vajadzēs veikt vēl vairāk pienākumu, nu tad jau situācija varētu kļūt sarežģīt sevi, nu, tīpaši no materiālā viedokļa raugoties. Otrs izaicinājums EKA ir ļoti digitalizēta aģentūra un ļoti daudz resursu tiek atvēlēts datu bāzu saglabāšanai, informācijas apmaiņai, un eh, EKA alaž visu darbu ir paveikusi laikā. Es gribēju to tikai pieminēt un ceru, ka nu, šis labais tēmas tiks saglabāts arī nākotnē. Paldies! Paldies! Tagad beigsim eh, šīs diskusijas, šo ikgadējo dialogu, kā teica Hansena kungs, un mēs gribam arī kaut ko dzirdēt par jauno eh, bez eh, piesārņojuma stratēģiju, kas izrietēs no zaļā kursa. Mēs ar prieku turpināsimies ar jums sadarboties uz drīzu saredzēšanos šeit Envi komitejā. Paldies jums un visai jūsu komandai! So other... Tad tagad pāriesim pie pārējiem darbkārtības punktiem. Sestais - iebildumi saskaņā ar 111. pāntu, trešo punktu, dēļietais akts par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. Titāna dioksīds. Tad tagad sāksim ar referenti. Anna Zalevska, lūdzu, jums vārds. Um, me, how... Es atvainojos, cik daudz laika man ir. Um, four, four minutes maximum. Četras minūtes, nevairāk. Labi, paldies. Priekšsēdētāja kungs. Uh, par titāna dioksīdu. Diskusijas jau ir sākušās. Man jāsaka, ka Hansena kungs mani nepārliecināja. Te nav uh, runa par uh, pārliecināšanu, te ir runa par um, pierādījumiem. Uh, Es eh, izanalizēju visus dokumentus un eh, eh, rūpējoties par vidi un par patērētājiem un par pilsoņiem. Uh, Es konstatēju, ka diskusija ilgst jau divus gadus, bet nav eh, nekādi jauni prie, pierādījumi, un komisija mums arī neko nesaka. Ir veikts ļoti dārgs eh, pētījums, un ir secināts, ka rezultātus eh, no šī pētījuma var ekstrapolēt arī uz cilvēkiem kas, protams, ir svarīgi šeit, ir klasifikācija. Šeit ir runa par to, ka uh, TIO2 eh, ir jākonstatē kā viela, kas ir kancerogēna, bet eh, šo te diskusiju kontekstā par darba higiēnu un par eh, darba drošību, jo šeit lielākajā daļā gadījuma ir runa par šo te vielu pulveru formā. Tātad vispirms uh, ir jādomā par šo vielu direktīvā, kura skata darba drošību. Tālāk mums ir uh, jānodrošina, ka darbiniekiem nav saskarsme ar uh, titāna dioksīdu, tā kā tas ir šobrīd. Turklāt mēs nevaram pieņemt uh, to, ka, ja nebūs jauni pētījumi, e, mainīt šo klasifikāciju. Kāpēc? Tāpēc, ka titāna dioksīds tiek izmantots tūkstošiem dažādu produktu. Un nav pētījumu, nav arī pierādījumu, kas apliecinātu e, to, ka um, šis te um, risks pastāv cilvēku veselībai. Uh, Titāna dioksīdam ir eh, noteiktas īpašības, eh, proti kontaktā ar eh, slāpekļa dioksīdu, par to mums nav jaunu pierādījumi, mums nav jaunu analīžu un nav arī nekādu finanšu analīžu, kas būtu veiktas un kas varētu uh, parādīt, eh, kādas varētu būt eh, izmaksas, ja šīs vielas būtu jāizvieto. Tātad visā šajā kontekstā man šķiet, ka vajadzētu eh, būt iebildumiem pret šo projektu. Vispirms ir jāizanalizē darba apstākļi, varbūt arī direktīva par darba apstākļiem. Tā arī būtu jāgroza attiecīgā virzienā. Jā, tagad mums būs diskusija, un tā tiks uh, strukturēta. Um, vispirms uzstāsies ETP. Kurš no ETP runās? Pēters, jā, lūdzu. Thank you, Chair, for giving me the floor. Well, I... Paldies, priekšsādātāji, ka devāt man vārdu. Es uh, gribētu um, pateikt, ka principā mēs neesam um, pret šo klasifikāciju titāndioksīdām, bet uh, Mēs uzskatām, ka tas rada lielu nedrošību, ja tas tiek klasificēts kā kancerogēns. Tas var netekvīgi, negatīvi ietekmēt visu šīs nozares un otraizēju pārstrādi un arī darba un veselības standārts. Es zinu, ka klasifikācija attieksies tikai uz uh, pulverveida atkritumiem, kur ir uh, vismaz 1% titāna dioksīda, bet uh, pulveris nav definēts, un tāpēc tur var būt atšķirīgas interpretācijas, kas var ietekmēt eh, pat ES finansētus projektus, piemēram, eh, dažādu atkritumu otrreizēju pārstrādi. Ja eh, mēs pieņemam tik svarīgu lēmumu, vajadzētu vairāk pierādījumu, vairāk pārbaužu. Es saprotu, ka ir testēts uz žūrkām, un es saprotu, ka šādiem pētījumiem ir vajadzīgs laiks. Uh, lai nonāktu pie drošiem secinājumiem. Tāpēc es gribētu balstot pār šo iebildumu, jo komisija ir gatava sniegt tālākus paskaidrojumus un papildu informāciju par šo priekšlikumu, kuru komisija ir iesniegusi. Liels paldies! Sociāldemokrāti. Well, uh, Jā, tas, kuram šeit vajadzēja mūs pārstāvēt, nav ieradies. Es uh, šo uh, tēmatu nepārzīnu, bet mūsu pozīcija ir tāda, ka mēs neatbalstīsim šo iebildumu. Es nezinu, kāpēc, bet es varu pateikt, ka nē. Ja tas viss ir balstīts zinātnē, saka priekšslēdētājs. Tagad reņū. No, for you, Mr. Uh, okay, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit mums ir jānošķir. Um, ja Renew Europe nav pilnībā vienoti, lielākā daļa grupas ir pret šo iebildumu ar argumentu, ka vēzis ir eh, liels risks un mēs gribam aizsargāt darba ņēmējus. Es pats esmu no eh, rūpniecības aprindām un es zinu, eh, kā cilvēkus aizsargāt, un es nepiekrītu eka priekšsēdētāja argumentiem. Tātad marķēšana uh, vien nepietiek, apelācija vien nepietiek. Tātad šeit nav iemesla apšaubīt to, vai šī viela ir toksiska vai nē. Drīzāk jārunā par to, kā rast tādu ilgspējīgu veidu, kā rīkoties un ilgspējīgi būtu noteikt darba vidē limitus, jo tas var samazināt gan risku veselībai, gan uh, cilvēkiem profesionālās aģentūrās, kas strādā ar šo ķīmisko vielu. Un es gribu uzsvērt, ka risks pastāv augstā koncentrācijā pulveru formā, ja ir ilgstoša uh, saskārsme. Tas nozīmē, ka ja cilvēki strādā ar šo te pulveri un uh, nevis uh, gala produkti ir bīstami, ko lieto patērētāji. Tātad es atbalstu šo um, iebildi. Paldies, Paulus kundze no zaļajiem, lūdzu. Jā, paldies. Man jāatzīst, ka esmu nedaudz pārsteigta, jo es saprotu, ka ETP ir eh, tātad ļoti aktīvi, vēl cīnīties pret vēzi, un eh, es kaut kā īsti neticu, ka jūs iebilstat pret kādas vielas marķēšanu kā kancerogēnu. Manuprāt, te ir pretruna. Uh, te jau nav tā kā cita teica, ka mums ir vajadzīgs vairāk zinātnisko pierādījumu. Mums ir, kā jau Hansen kungs teica, ir eka vērtējums, ir IIRC vērtējums, kas iet tajā pašā virzienā. Te ir skaidrs, ka tā ir kancerogēna viena. Mēs vienkārši uh, gribam marķējumu, lūdzu neieelpot, neizsmidzināt un tā tālāk. Mēs gribam vienkārši sniegt uh, Eh, lietotājiem šo informāciju, lai viņus pasargātu. Paldies! Paldies no ID. Nav runātāju. Labi. No EKR. Jā. Lūdzu. Oui, merci, monsieur le président. Euh... Paldies, priekšsēdētājs. Mēs nos, savu nostāju atbalstām jau krietnu laiku attiecībā uz kancerogēnām vielām un neesam pārliecināti, ka pējot kādu iebildumu, mēs varētu atgriezties pie ierasta, pārskatīt ierastās marķēšanas normas un pārvērtēt produktus. Visam ir jābūt paredzētam vienā virzienā, vislielākā aizsardzība strādājošiem, pat ja mēs saprotam uzņēmumu vajadzības, tomēr primāras ir strādājošās, strādājošo intereses, un ir jābūt skaidrībai, ka šāda eh, aizsardzība tiek nodrošināta. Aņa Āzelkampa. Paldies! Tā tad Eka teica, ka titāna dioksīds var būt potenciāli kancerogēns, bet tas joprojām tiek izmantots. Un ir uh, augsta iespējamība, e, ka komisija tagad uh, ieviesīs pasākums, lai uh, pasargātu uh, darba ņēmēju veselību, bet uh, ja mēs runājam par veselības aizsardzību, tad nevar iziet ne uz kādiem kompromisiem, domājot pirmām kārtām par peļņas saglabāšanu. Ir jādomā par labāku klasifikāciju, lai būtu arī uh, alternatīvas. Ir pēc iespējas ātrāk jāatrod realistiska alternatīva, un tad, kad mēs runājām par ģēmo, tad komisija mēģināja izmantot kaut kādus argumentus, kas nebija prātam ne komisijai, padomē, ne eh, ne parlamentam, ne dalību valstīm. Un eka riska izvērtēšanas komiteja uh, ir eh, runājusi jau par šīm bīstamajām vielām. Un riska um, izvērtēšanas komitejas lēmumi ir jāņem vērā. Es galīgi nesaprotu, kā Zaļeski kundze neņem var tā neņemt vērā uh, tikai uh, peļņas interesēs, darba ņēmēju, lauksaimnieku, patērētāju intereses. Es lūgtu šo uh, piedāvājumu neatbalstīt, tas taču ir uh, nozares lobijs. Okay, and the last speaker on my list, Peter Lee pēdējais runātājs Pēters Līze manā sarakstā. Paldies, priekšsēdētāji. Turpināšu vācu valodu. Jā, Frau Kolēģin, tas ir klār, tas wir als EVP. Jā, kolēģis Konze, tā tas ir, ka mēs kā tautas partija vienmēr saskaramies ar šo te argumentu, ka mēs gribam apkarot vēzi, un ja mēs nedaram to, ko zaļie dara, tad mums uzbrūk. Bet mēs ļoti precīzi skatām šīs lietas, un pavisam nesen vēl tikos ar Vācijas vēža pētniecības centru. Uh, un diskutējam ar viņiem, un um, vēža um, iemeslu pētniecībā ir ļoti daudz un labas atziņas, un tās ķimikālijas, par ko mēs šeit uh, Uh, runājam, viņi vispār nevarēja pateikt, vai ir kāds uh, nāves gadījums uh, Eiropā no šīm vielām, kas būtu konstatēts. Un Spirakie kundze arī uzdeva konkrēts jautājums, tātad mēs nevis vienkārši to noraidām, mēs esam gatavi pievērsties šiem konkrētiem punktiem, bet fakts ir tāds, ka Vācijā tā organizācija, kas rūpējas par darba ņēmēju aizsardzību, saka, ka šāds noteikums nav vajadzīgs. Mums ir pietiekami daudz noteikumu, lai lai ļoti konkrēti aizsargātu uh, darba ņēmējus un darba ministrs, kas ir no sociāldemokrāta uh, partijas, saka to pašu. Tad jums vienkārši jāpadomā, vai tas tiešām kaut ko palīdzēs. Man ir trīs konkrēti jautājumi komisijai. Pirmkārt, vai tā ir, kā saka. Um, ieteikumu, pieteikumu iesniedzēja, ka ir atziņas tikai par uh, grauzējiem, vai ir kaut kādas atziņas arī par cilvēkiem, ja tāds ir, vai varētu mums to atsūtīt. Un otrkārt, komisijas dokumentē rakstīts, ka efekts uz pa, otrreizēju pārstrādi būs minimāls. Um, un kāda tad būs tā ietekme, kas tik un tā būs? Un treškārt, kā konkrēti tiek marķēts, kas tiek marķēts? Uh, jo tas, ka gatavā krāsa nav jāmārķē, tas ir skaidrs, jo tur vairs nav pulvers iekšā, bet vai um, tur tiek rakstīts, ka ja jūs šo krāsu kasīsiet nost, ka tā arī var būt kancerogēna, kas tur konkrēti tiek piedāvāts? lai darba ņēmēji zinātu, kas viņiem ir jādara, lai viņi nesaskartos ar šiem te putekļiem. Uh, vai pulveri, un uh, šīs te alternatīvas varētu būt vēl problemātiskākas. Tātad kāds, kāds konkrēti būs marķējums? Thank you, sir. I will give the... Paldies, un tagad es došu vārdu komisijai, NV ģenerāldirekcijai, lai pabeigtu šo diskusiju. Paldies par iespēju diskutēt ar jums Eh, ar jums eh, jautājumu par titānu dioksīda klasificēšanu kā karcinogēnu vielu. Jūs zināt, ka ir ļoti būtiski kla, eh, veikt pareizu klasificēšanu. Ir divi šādi veidi - vai nu klasificēšana vai harmonizēšana, ko uzsāka vai nu rūpnīca nozare vai dalībvalsts. Klasificēšana nozīmē to, ka e, kancerogēnas vielas iebilst otrajā e, kategorijā, un priekšlikums ir balstīts uz riska izvērtēšanas e, komiteju, kura izskata nozars vai dalībvalsts priekšlikums un sagatavo atzinumu šajā sakarā. Un, kā jau jūs vairāk kārtīgi norādījāt, nekādu jaunu pierādījumu šajā sakarā nav. Līdz ar to vienīgais atzinums, kas ir saņemts, ir no RAK. Izvērtējums atbilst arī e, starptautiskās vēža pētniecības e, aģentūras slēdzienu par kancerogēnām vielām un arī atbilst komisijas soļiem šajā sakarā tādiem kā aizliegt titāna dioksīdu izmantošanu kosmētikā un sprejos. Līdz ar to mēs uzskatām, ka mūsu lēmums ir balstīts uz uh, zinātniskiem pamatiem. Mēs uzskatām, ka esošie likumdiešanas eh, teksti ir viens otru papildinoši. Vienā gadījumā nozarei ir dota iespēja strādājošajiem strādāt ar šo uh, substanci drošā veidā, un otrā gadījumā nav konfliktu. Bez tam harmonizēta e, klasificēšana nosaka robežvērtības e, darba aizsardzības likumdošanā, taču arī jāapzinās, ka e, titāna dioksīda lietojums nav ierobežots tikai attiecībā uz strādājošo aizsardzību, bet arī skār uh, patērētājus, kuri arī var tikt pakļauti šai vielai. Runājot par mūsu harmonizētās klasificēšanas sekām, tā uzlabos informēšanu par šādām eh, bīstamām vielām, eh, palīdzēs ietekmēt izvēli attiecībā uz drošāku darbu ar šīm vielām. Un jāatzīmēt to, ka harmonizētā klasifikācija attiecas uz vielas, vielai piemītošām vielām un nevis uz eksponēšanu riskam. Izskanēja atsauce uz to, ka uh, eh, savs un pulverveida ir neskaidra apzīmējumi. Atgādina, ka RAK aicina šo vielu klasificēt eh, kā otrās kategorijas kancerogēnu vielu. Lai varētu arī norādīt klasifikācijā pulverveida daļiņu uh, maksimālo liemu, lielumu, kas būtu 10 mikrometri. There was a question whether um, we only had uh, studies on animals. Indeed, we had uh, studies on animals. Tāpat par š, uh, eksperimentiem ar dzīvniekiem. Ir nepieciešams um, pētījuma rezultāts ekstrapolēt šajā gadījumā uz cilvēku veselību un šajā gadījumā viela tiktu klasificēta nevis kā kancerogēna 1B, bet gan 2 kategorijā. Ir būtiski ņemt vērā tāpēc riska izvērtēšanas komitejas lēmumu. E, e, Ķimiskā viela tiek marķēta tāpat kā mm, e, mikstūras pulverveidā, un citas, kuras ir šķidrā formā, tiek ne, nevis klasificētas, bet marķētas. Ar skaidrojumu, ka e, tajās ietilpst ieelpojamas daļiņas, kuras var būt veselībai bīstamas. Šiem produktiem ir jātiek marķētiem. Domāju, kā es atbildēju uz uzdotajiem jautājumiem. Noslēgumā piebildīšu, ka jaunajai komisijai, kuras stājas darbā šodien, cīņa pret vēzi ir viena no prioritātēm un viens no tiem vienīgais veids, kā cīnīties, ir identificēt vielas, kuras var to izraisīt. Thank you very much. So <clears throat> we will vote uh, on this sensitive topic uh, tomorrow. Mēs tā tad uh, balsosim šo jautājumu rīt un pāriem pie septītā punkta, kas ir iebildumi pret dzīvnieku barības uh, ieviešanu no Saudarābijas dodu vārdu Žoēlai Melēnai no uh, ID grupas. Komisija deleģētajos aktos piedāvā iekļaut Saudārābiju trešajām valstīm, no kuras uh, dzīvnieku barība, kas ražota no eh, putnu gaļas, var tikt ievesta Eiropas Savienībā. Līdz ar to ir iespēja veikt adekvātas kontrolas, bet Taču mēs redzam trīs iemeslus, lai šo priekšlikumu noraidītu. Pirmkārt, Eiropas tirgu nav baidzīgi šāds imports, ja e, tas jau ir pārsātināts. Tiek, tiks radīta mākslīga konkurence, atturot Eiropas durvis trešo valstu ražojumiem, un realitātē tas samazina sociālos vidas un kvalitātes standārtus, jo patiesībā Eiropas Savienībai nav iespēju cik pareizi un regulāri pārbaudīt e, veicamo darbu sarakstu, kas ir jārespektē trešajās valstīs un līdz ar to uh, ņemt vērā piesardzības principu. Otrkārt, atgādinu, kā Saudārābijā tiek īstenot šariāts, tas nozīmē dzīvnieku nokaušana bez apdulināšanas. Jūs varat um, pārliecināties, ka to uh, ka tiek eh, nokauti dzīvnieki bez jebkādas apbūdināšanas eh, lopkautuvēs. Mēs esam valstis un tautas, kas respektē dzīvniekus, dzīvnieku dzīvi. Un visbeidzot, ir eh, tirzniecības nolīgums ar valstu, kurā regulāri nerespektē mūsu vērtības, cilvēktiesības, kur žurnālisti tiek nogalināti, kura finansē terorismu pārkāpju regulāri. Sieviešu tiesības, kur cilvēktiesības netiek ievērotas, un to visu ņemot vērā, mēs nevaram atbalstīt komisijas priekšlikumu un aicinām kolēģi jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies! Eh, tālāk eh, politiskās grupas tautas partija vispirms. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētājs. Kā tautas partijas referenta esmu eh, pret iebildumu importēt uh, put, uh, dzīvnieku parību no Saudārābijas. Kāpēc? Pirmkārt, lēmēja iestādes eh, nodrošina, ka valsts garantē nepieciešamo eh, nosacījumu ievēro, eh, ievērošanu, tāpēc iekļaut Saudarābiju trešo valstu sarakstu, no kuras var importēt putnu barību, ir pamatots. Viss autorizācijas process ņem vērā starptautiskos standartus un Eiropas Savienības standartus un balsot par iebildumu nozīmētu nerespektētu uz noteikumu valstītu tirzniecību. Tāpēc aicinu noraidīt šo iebildumu. Paldies! Paldies, sociāldemokrāti! Paldies, priekšsēdētāji! Es ievācu informācijas par šo tēmatu un varu jūs informēt. Mēs nevarēsim atbalstīt šo uh, iebildumu. Jau ir vasarā rinda valstu, kuras var eksportēt uz Eiropas Savienību, Turciju, Maroku, Izraēlu, piemēram, kur tiek īstenota šāda veida dzīvnieku nokaušana. Uh, un mēs atļaujam arī to Eiropas iekšēnē. Mēs uzskatām, ka šeit valstis tiktu diskriminētas, un tāpēc sociāldemokrāti ir gatavi diskutēt par dzīvnieku labturību vispārīgā veidā. Mēs nedomājam, ka šis iebildums būtu vislabākais veids. Mēs balsosim pret šo iebildumu. Riņū grupas vārdā deputāta Svanuta. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos uzteikt referenta darbu, bet mm, šeit būtu vairāk principu jautājums, kas ir svarīgs. Mēs esam diskutējuši par dzīvnieku transportēšanu dažādos parlamentu fórumos, bet eh, šonedēļ Rumānijā liela aitu eh, partija 14 tūkstoši noslīka Melnajā jūrā. Eh, un tad, kad šie dzīvnieki atradās starptautiskajos ūdeņos, Eiropas Savienības likuma bija spēkā. Es gribētu dzirdēt skaidrumu no komisijas, ko mēs varam darīt, lai panāktu to, ka divpusējos līgumos tiktu iekļauts klauzulas, lai stiprinātu dzīvnieku labturības standartus un citus kādus nosauca referenta. Paldies no zaļajiem. Runātāju nav. Domāju, ka temats ir svarīgs, bet, un šeit galvenais temats ir dzīvnieku labturība, bet mēs vēl aizvien diskutējam uh, šo saturu, lai nediskriminētu, kā norādīja citas valsts, mums ir jābūt vispārīgam regulējumam šajā gadījumā. ECR grupa. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs nevaram piekrist iebildumam, tāpat kā iepriekšējā. Mēs esam par brīvu tirzniecību un, kā jau komisija norādīja, tā mēs nedomājam, ka tas ir vislabākais veids, lai vērstos pret Saudarābiju. Nogoja grupas runātāja nav. Tagad komisija, Santē ģenerāldirekcija. Paldies, priekšsēdētāji! Komisija uzskata, ka regulas projekts atbalsts e, bāzes tekstā paredzētajiem, paredzētajiem prasībām. Ik viens imports e, izstrādājumiem no Eh, augu vai dzīvnieku izcelsmes ir jātiek pakļautiem eh, kontrolēm, kuras notiek visas ražošanas ķēdes garumā un arī gala produktam. Ir jāsako dzīvnieku labturības noteikumiem, un tāpēc 12. pants regulāji 1, 9, 19209 nosaka prasības gaļas importam no trešajām valstīm, tomēr šīs prasības netiecas uz e, papildu produktiem tādiem kā dzīvnieku barība. E, bez tam starptautiskā tirzniecība tiek pakļauta starptautiskām prasībām, ka, kas ir panāktas Pasaules tirzniecības organizācijā, saskaņā ar kuriem uh, dzīvnieku barībai ir jāievēro uh, prasības, kas ir norādītas PTO dzīvnieku veselības kodeksā. Taču nav prasību dzīvnieku barības sakarā. Pēc Saudārābijas pietiekami importēt Eiropas Savienībā dzīvnieku barību, komisija konstatē, kont izveidoja kontrols sistēmu un uzskatīja, ka tiek sniegtas nepieciešamās garantijas Eiropas Savienības E, noteikumu sakarā. Un balstoties uz attiecīgajiem līguma pantiem un spēkā sošajām regulām, var paredzēt atkāpi e, rituālu dzīvnieku nokaušanas gadījumā. Eiropas Savienība respektē brīvības reliģiju un tiesību uh, to piekopt, kā tas ir norādīts pamatiesību hartas eh, pantos. Komisija uzskata, ka Eiropas Savienības likumdošana atspoguļo līdzsvaru starp apsvērumiem attiecībā uz dzīvnieku labturību un zi reliģisko brīvību. Dzīvnieku barība no Saudārābijas importētā uh, ir ražota no putnu gaļas. Šobrīd ir 57 valstis, kas var importēt dzīvnieku barību Eiropas Savienībā. Un noslēgumā priekšsēdētāji komisija uzskata, ka, ja iebildums tiktu pieņemts, tad tas būtu precedents tam, ka Eiropas Savienība nerespektē tirzniecības noteikumus e, izstrādājumiem, kas ir ar dzīvnieku izcelsmēm. Paldies, balsojums notiks rīt. Mēs varam pāriet pie astotā darba kārtības punkta un dodu vārdu Mišelai Rivazī. Paldies, priekšsēdētāji! Šeit ir runa par rezolūcijas eh, projektu, kas skāra sošo komisijas regulējumu balstītu uz no Japānas importētajām pārtiks vielām. Komisija ir grozījusi otro pielikumu un svītro prasības attiecībā uz analīzēm atsevišķiem produktiem. Un arī geogrāfiskā ziņā, jo trīs profektūras, Tušī bija šī gāja un Vateu, Eh, kuras ietekmēja Fukushimas katastrofa. Bet komisija norāda, ka vairāk paraugu nav jānoņem, mērījumu nav jāveic. Japāņu iestādes ir eh, veikušas mērījumus, ka līmenis ir zemāks nekā pie mums, viņi vairāk rūpējas par veselību nekā Eiropā, cita starpā. Bet Eh, nepaskaidrot, kāpēc tiek atcelt atsevišķi paraugi, kāpēc ir svītrotas vairākas prefektūras un uz kādiem kritērijiem tas ir ņemts vērā, lai šo regulu piedāvātu tālāk. Nākošais jautājums, kas tiek analizēts pēc Fukushimas eh, katastrofas, bija cēzija 134 un 130 nokrišņu un ar atšķirīgiem sabrukšanas periodiem. Tāpat tika uh, ļoti liels uh, izmešu skaits, uh, kas satur uh, filtrējošos sveķus, stronciju, citas vielas un kas ir iekļauti konteineros. Tā tad ir cēzijas 134 un 137 un mēs pieprasam uh, iekļaut vēl stronciju un Il y a un autre problème, c'est que vous savez qu'on importe du ar atšķirīgiem sabrukšanas periodiem. Tālāk mēs importējam rīs no Japānas zīdaiņu barībai, apzinoties to, kādi ir ierobežojumi, bet mēs tāpat kā ķīnieši, kā korieši, kā austrāļi lieši. Kāpēc e, importēt piesārņotas rīsus pat ar 50 bekareliem, ja ir pieejams nulles bekarelu rīsus? Līdz ar to šī, šeit ir loģika pilnīgi neizprotama. Mēs līdz ar to sakām, ka nav vajadzīgs importēt rīsus zīdaņbarībai. Tālāk, vēl viena problēma. Pagājušajā nedēļā es uzdevu jautājumu delegācijai no Japānas. Ir miljoniem uh, kubikmetru, kas ir tiek glabāti Fukushimas uh, kodola spēkstacijā, uh, kas tiek, uh, kas tur tiek glabāts, vai tur ir trītīs, vai tur ir plutonijas, vai tur ir stroncijas, neviens īsti nezina. Atcerieties, bija viena nozara, kas uh, bija saistīta ar zināmu uh, pārvaldības trūkumu, un tur viss šis apjoms tika izmests klusē okeānā. Un tad, kas tad notiek ar šiem radioaktīvajiem uh, elementiem? Un, šie miljoni kubikmetri, kas nonāk klusajā okeānā, kas piesārņo saļģis, zīvis un tā tālāk. Līdz ar to to nevar pieļaut, un Eiropai šeit ir sava loma, jo zināt, ka pastāv brīvās tirdzniecības nolīgums ar Japānu. Un tāpēc es aicinu balsot pār šo pietiekumu, lai komisija atsauc savu priekšlikumu un nāk klajā līdz nākošā gada aprīlim ar jaunu priekšlikumu, nodrošinot augstāku vidas un veselības aizsardzības līmeni, kā arī lai saņemtu papildu informāciju par to, kas notiek Japānā. Turklāt, kāpēc importēt piesārņotus produktus? Paldies no Tautas partijas deputāta Totā. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu Kānievkunga vietā, viņš nevar būt šodien klāts. Kānievkungs ir pret šo iebildumu, viņa nostāja ir balstīta uz esošo kontroļu uzticamību, kas paļaujas uz Japāņu lēmēji iestāžu sniegtajiem datiem par 17 un 18 gadu un to, ka netiek pārsniegt radioaktīvas līmeņi, kas skar eh, pārtikas produktus eh, pēc eh, negadījuma spēkstacijā attiecībā uz brīvās tirdzniecības nolīgumu tiek pasvītrots, ka komisija sniegs parlamentam detalizētāku informāciju sadarbībā starp institūcijām, bet šī problēma nebūtu saistām ar attiecībām un tirzniecību starp eh, Eiropas Savienību un Japānu. Tautas partija noraidīs šo iebildumu rītus. Paldies! Tālāk sociāla demokrāti. Paldies, priekšsēdētāji! Iesākumā es Vēlos teikt, ka saprotu Rivazī kundzes iebildumus un bažas. Pirmkārt, ir jārūpējas pār pārtikas drošumu, kas tiek importēta. Bet šeit ir divi aspekti - datu caurskatāmība un otrkārt dzesēšanas sistēmas. Par caurskatāmību runājot, datus mēs esam saņēmuši, kā jau to norāda iepriekšējā runātāja, par ūdeņiem runājot, ir tā, mums skaidrība ir saņemta, bet mēs nezinām, kas notiks līdz 21. gadam. Es nedomāju, ka mums vajadzētu savas bažas paust šī iebilduma ietvaros un sociāldemokrāta grupas vārdā. Mēs iebildumu neatbalstīsim pat, ja mums ir izprotama šīs bāžas. Mēs vēlamies uh, lai komisija vairāk iesaistītos dzēsēšanas iekārtu uzraudzības darbā, un mēs tomēr nevarēsim balsot par šo iebildumu. Paldies, tālāk riņū grupa. Paldies, priekšsēdētāji. Pat, ja līdz šim nav ziņots ne par vienu negadījumu un Pats, jā, aizlieguma atcelšana neskar visus dzīvniekus. Un pat, jā, šobrīd eh, ir eh, atceltā, eh, nav spēkā draudi par radioaktīvu ūdeņu nopludināšanu klusajā okeānā, mēs uzskatām, ka ir jāpasargā pilsoņi pret jebkura veida vēzi, gan šo te, gan iepriekš diskutēto, un mēs nevaram veidot lielu cīņas plānu pret vēzi Eiropas eh, Savienībā, atstājot eh, spēkā radioaktivitātes risku. Kā jau tu sacīji, ir vajadzīgs vairāk caurskatāmības un. Uh, Izsekošanas iespējas mēs atbalstīsim šo iebildumu. Ideja grupa. Eh, paldies, priekšsēdētājs. Eh, tīri personiski un grupas vārdā vēlas teikt, ka mēs nevēlamies pieturēties ne pie kāda politiskā sektārisma, un mēs Rivazīkundze atbalstīsim šo iebildumu. Veselība ir primārs, un Rivazīkundzes nosauktie elementi, kā arī leģitīmās aizdomas tas ir pareizs termins, jo jau no iepriekšējā mandāta mums šķiet, ka mēs nevaram paļauties uz sniegtajiem datiem, un to parāda vairāk neatkarīgi e, pētījumi. Un kad ir runa par kancerogēniem riskiem, tad šeit ir daudz faktoru risks, un ik viens risks. E, kas kumulējas ar citiem, e, parāda, ka mums ir jākļūst vēl prasīgākiem, pat ja sniegtie skaitļi it kā būtu iedrošinoši. Tāpēc mēs iebildumu atbalstīsim. Paldies, ECR grupa. Mēs es, e, nepiekrītam iebildumam pirmkārt. Tas ir selektīvs, patvarīgi Uh, patvarīgā veidā, jo uh, nosacījumi pārskatīti 15 reizes, otrkārt par cēzī testēšanu standarti ir stingrāk nekā Eiropas maksimums, un treškārt nav atrastas nekādas neatbilstības septiņu gadu garumā importu kontrols laikām. Goja grupa. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija piedāvā eh, noteikumus attiecībā uz no Japānas importētiem produktiem, ka tos vairs nevajadzētu pārbaudīt uz radioaktivitāti, neskatoties uz bažām, kas pastāv par šo produktu drošību. Un jāsaka, ka tas balstās uz Japānas iestāžu apgalvojumiem, nevis pašu veiktām pārbaudēm. Vai eh, komisija var apliecināt, ka Japānā ir veiktas eh, pietiekami izsmeļošas pārbaudas? Un Jāsaka, ka tā patiešām tiek arī kaitīgas vielas nonāk zemē un ūdenī, un tas rada lielus vides riskus, kā arī riskus sabiedrības veselībai. Un tagad nu, ir notikusi atteikšanās no visiem ierobežojumiem. Ja mēs runājam par šo privās tirzniecības nolīgumu, vai patiešām um, tas radīs uh, jaunu ekoloģisko katastrofu un mūsu uh, pārtiks nekaitīguma normas tiks samazinātas, neskatoties uz regulējošo sadarbību. Un, ja mēs runājam par uh, tirzniecību ar Japānu, Japāna neievēro tik augstus standartus kā pie mums, un tādēļ mēs balsosim par šo iebildumu. Uh, to... Tagad Sante ģenerāla direkcija lūdzu divas minūtes priekšsēdētāji, dāmas un kunga deputāti. Eiropas Savienība ir ieviesusi ierobežojušus pasākumus attiecībā uz pārtiku un barību no Japānas, lai varētu garantēt augstu uh, sabiedrības veselības aizsardzības līmeni. Japānas iestādes ir veikušas ļoti rūpīgu kontroli uz šo produktu radioaktivitāti analītiskie rezultāti attiecībā uz radioaktivitāti. Mēs runājam par eh, vairāk kā 300 tūkstoši dažādiem paraugiem gadā, kas tiek izpētīti kopš 2011. gada, un ar šiem rezultātiem var iepazīties arī internetā. Un uh, Nav tātad uh, konstatēti tādi līmeņi, kas uh, varētu radīt bažas, un kopš 2011. gada jūnija nekādas neatbilstības uh, nekāda neatbilstības parametri nav konstatēti. Mēs ļoti rūpīgi šos kontrolas rezultātā iegūtos datus um, izvērtējām, un arī atbildīgās dalību valstu iestādes ir veikuši savu darbu. Uh, ja runājam par pārtiku un eh, barību no Japānas prefektūrām, mēs runājam, ka nevajag iepriekšējas pārbaudes, eh, ja ir eh, atbilstība konstatēta, bet ja ir bijusi, piemēram, kādi neatbilstības faktori pēdējā gada laikā, tad ir jāveic pārbaudas. Un jūsu rīcībā ir arī pietiekami daudz analītisko Eh, rezultātu. No Fukushimas prefektūras importētie produkti, protams, ir jāpārbauda rūpīgāk, un mēs iepazīstamies ar testiem eh, pēdējo divu gadu garumā. Un Rivāzī kundze teica, ka šie, šīs normas ir ļoti zemas eh, attiecībā, piemēram, uz tiem produktiem, kas tika importēti pēc Černobiļas katastrofas. Paldies! Un... Mm komisijai ir jāīsteno regula, balstoties uz simts tūkstošiem dažādu paraugu, eh, kas tika izvērtēti, piemēram, pārtika, tāda kā lielopu gaļa. No janvāra eh, no 2017. gada janvāra līdz 2018. Eh, gada decembrim, un tika veikta ļoti rūpīga analīze arī uh, Uh, mazumtirdzniecības ķēdē, un šīs analīzes rezultātus uh, var saņemt jebkurš deputāts, kurš, tos, kurš to vēlēsies. Un, protams, komisija turpina regulāri salīdzināt šos analītiskos rezultātus, uh, kas ir iegūti Japānas iestāžu veikto kontroļu rezultātā, un, ja ir iespējams, mēs šos noteikums un normas varam pārskatīt, ja būs kāda jauna informācija. Uh, un Fukushimas Daiichi kodola reaktors tiek mm, rūpīgi novērots, runājot arī par iespējamo dzeramā ūdens piesārņojumu. Un, ja tiek runāts par uh, eh, eh, radioaktīvu šo ūdeni, mm, ar kuru tiek dzēsēts reaktors, arī par to, kas notiek tālāk ar šo ūdeni, Japāna ir apņēmusies mūs informēt un uh, Mēs esam izmantojuši ļoti izsmeļošus datus, lai varētu garantēt augstu mūsu patērētāju aizsardzības līmeni un uzskatām, ka komisija nav pārsniegusi savas īstenošanas pilnvaras, pieņemot šo um, lēmumu. Paldies! Paldies! Balsosim rīt! Pēdējais darba kārtības punkts ir numur 9. Tas attiecas uz pesticīdiem. Došu vārdu Anijai Hazekampai un pēc tam ānu referentiem. Arī zaļie varēs uzstāties. Anija Hazekampa, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl mums atkal ir jāiesniedz iebildums par procedūru par uh, divu ļoti bīstam pesticīdu um, atļaujas pagarināšanu. Un Eiropas parlamentā nesen liels deputātu vairākums balsti, balsoja par šādu iebildumu un lūdza uh, atļauju uz šo pesticīdu izmantošanu nepagarināt, jo tas rada uh, riskus uh, cilvēku, dzīvnieku veselībai un videi. Un pēc dažām dienām uh, atkal komisija piedāvā jaunu procedurālu uh, atļaujas pagarināšanu viena gada garumā. Uh, piemēram, attiecībā uz dimokstrobīnu un mankozebu. Un Komisija apgalvo, ka šāds pagarinājums ir nepieciešams, jo atļaujai nepieciešamās, atļaus izsniegšanai nepieciešamās procedūras vēl nav beigušās. Kādēļ tad nav šīs procedūras pabeigtas? Piemēram, Nīderlandē mēs jau varam pieņemt lēmumu balstoties uz EFSA atzinumiem par manko zeb kaitīgumu. Mums ir eh, jāsaka, ka arī atļaujos termiņš eh, beidzas janvārī. Manko zebs ir viens no visbiežāk eh, izmantotajiem izmantotajiem pesticīdiem Eiropas Savienībā un rada milzīgas veselības traucējumus gan Francijā, gan Nīderlandē. To izmantoja ļoti lielos daudzumos, un pēc tam mēs esam redzējuši, ka uh, zemnieku ģimenēs ir ļoti smagas slimības, tajā skaitā arī paaugstināta saslimšana ar Parkinsonismu. Un mēs esam secinējuši, ka uh, mākozēp ir arī pīr 1B uh, toksikoloģijas klasē, rada arī, piemēram, auglībumu, auglības problēmas cilvēkiem. Mums tādēļ šīs vielas ir jāizliedz pēc iespējas ātrāk. Nedrīkst pieļaut, ka cilvēki tiek pakļauti to uh, iedarbībai vēl uh, gadu ilgāk. Un 2015. gada regulā jau ir teikts, ka šī viela eh, nodara kaitējumu arī cilvēku hormonu līdzsvaram. Mums ir jāsaprot, ka patiesībā šīs pagarinājums ir uh, pretrunā ar uh, pesticīdu likumdošanu un nodara milzīgu kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem un mūsu videi, un komisija vēl nav varējusi aizliegt divas bīstamas vielas. Bet īsnībā ir ļoti daudz iemeslu, lai tās aizliegtu, ir pietiekam daudz zinātnisko atzinumu un, eh, piemēram, eh, eh, aizliedzot citus ļoti bīstams pesticīdus, komisija jau ir pierādījusi, ka procedūra ir iespējama. Paldies! Thank you. Paldies. ETP grupa. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich verstehe die Beweggründe der priekšsēdētāji, es ļoti labi saprotu, kādēļ kolēģi ir vērsušies pret šo atļaujas pagarināšanu. Tās ir ļoti bīstamas vielas. Uh, un ir, eh, protams, jāizskata visi iespējamie riska faktori, un eh, zinātnes atzinumu jau ir pietiekami daudz. Šeit tiek runāts par desmit vielu uh, izmantošanas pagarinājumu, un izvērtēšanas procedūra vēl nav beigusies. Ja mēs runājam par juridisko situāciju. Komisijai ir jāpagarina atļauja balstoties uz izvērtējumu, ja nav uh, noteikts pretējais. Mums ir jārunā arī par dalību valstu kavēšanos, sagatavot savus atzinumus un arī par EFSA atzinumu. Lēmums uh, par uh, atļauju ir jāizniedz uh, 3, 6 uh, vai 12 mēnešu laikā. Uh, Un jāsaka, ja šis pagarinājums tiks piešķirts, tas nozīmēs, ka netiek ņemtas vērā visas zinātniskās atziņas, tas ir nelikumīgi un tas nozīmē, ka, protams, arī lauksaimniecības, lauksaimniecībām būs Eh, jāizmanto alternatīvas, kas vēl nav pietiekami pieejamas, bet eh, tas radītu neizdevīgus konkurēt spējas apstākļus. Jāsaka, ka lauksaimnieki Eiropā ražo vislabākos pārtiks produktus. Jāsaka, ka šī rezolūcija nodara kaitējumu mūsu lauksaimniekiem, kā arī prognozējamībai. Es piedāvāju rezolūciju noraidīt. Paldies! Paldies, SD grupa! Jute! Nē, nerunāsiet. Mārtiņa Siks no riņu grupas. Jā, es gribētu teikt, ka šeit patiešām pastāv problēma. Mēs runājam īpaši par diviem pesticīdiem. Mākozebu, es nezinu, kā to izrunāt, saka runātājs, ksomatīrprobīna arī. Kur tad ir problēmas sakne? Kādi ir šie uh, atļauju izsniegšanas kritēriji, vai tie pilnībā tika ievēroti? Man šķiet, ka nē, tā tad ir zināms spiediens noteikti no lobby puses, lai pēc iespējas ilgāk paturētu šos pesticīdus tirgū, pagarināt uh, atļauju. Uh, Un attiecībā uz citiem pesticīdu veidiem, piemēram, komisijai izdevās laikā to um, izmantošanu apstādināt. Es uh, gribu teikt, ka mums ir pienācis, um, ir pienācis pēdējais laiks, lai um, aizstādu šīs vielas, it sevišķi viskaitīgākās. Paldies, no ID neviens nerunās, no EKR ir kāds. Mēs esam pret šo iebildumu. Uh, Saka Vondras kungs, e, lauksaimniekiem ir jābūt iespējai prognozēt savu turpmāko darbību. Mēs neuzstām, ka iebildums ir pietiekami labi pamatots. Uh, zaļo grupa. Jā, es runāšu eh, liko, lakoniski un eh, dažu kolēģi viedokļi mani patiešām pārsteidza. Eh, Dimoks trobīns un mankoceb ir toksiskas vielas, ko izmanto, lai apkarotu augu kaitēkļus Un komisija ir atzinusi, ka šīs vielas ir toksiskas, bet bez jebkāda pamatojuma komisija piedāvā pagarināt to atļauju, to izmantošanas atļauju. Un jāsaka, ka visas šīs toksiskās vielas nevajadzētu atļaut un vajadzētu to izmantošanu laika gaitā ievērojami ierobežot. Mums jādomā par milzīgiem riskiem cilvēku veselībai un vidē vidēji, un jāsaka, ka komisija nedrīkst uh, pilsoņu um, veselību un arī biodiversitāti, biodaudzveidību likt uz ekonomisko interešu altāra. Vismaz ir jāpanāk aizliegums šīm divām vielām. Paldies, uh, Santē, jeb uh, veselības ģenerāla direkcija, uh, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, sveicināti deputāti gribētu nedaudz pastāstīt par šo rezolūcijas priekšlikumu. Mēs, manuprāt, nesam pārsnieguši komisijas īstenošanas pilnvaras un pasākumi ir iekļauti eh, herbicīdu um, regulā 17. pāns ja, piemēram, atļauja mm, konkrētai vielai mm, beigs darboties mm, kādā noteiktā datumā, tad, un tas var radīt problēmas ražotājiem, tad komisijai šī atļauja ir jāpagarina. Un ombuds nesen apstiprināja, ka komisijai ir šādas saistības. Tas attiecas uz visām desmit vielām, kas ir minētas um, īstenojošā regulā. 17. panta procedūra ir jāizmanto, neskatoties uz to, kā ir klasificēta šā, šī viela. Vai nu tā uz to attiecas noteikti kritērija vai nē klasifikācija nerada pamatojumu nepagarināt vielas izmantošanas laiku. Diemžēl eh, procedūra ir aizkavēta. Jā, tā tas jau ir noticis eh, arī pagātnē un eh, vairāku iemeslu dēļ. Nereti dalību valstis pašas kavējas ar izvērtēšanu, bet šeit ir ļoti konkrēti iemesli. Uh, Eiropas ķīmisko vielu aģentūra uh, izvērtēja šīs vielas uz to indīgumu, un mēs vēlamies izvairīties no jau kādas neatbilstības, tādēļ ir jābūt konsekvencei, ievērojot eka sagatavoto vielu klasifikāciju un arī EFSA secinājumus. Tieši tādēļ arī šeit uh, bija zināma kavēšanās, mums bija nepieciešami arī papildus dati, runājot par uh, jauniem kritērijiem, kas attiecas uz endokrīnajiem disruptoriem. Mums šie kritēriji bija jāapkopo un jāizvērtē. Ja runājam par likumdošanu, ja vielas izmantošana tiek pagarināta, atļauja tiek pagarināta, protams, ir jāņem vērā arī to, kāda ietekme tā var atstāt uz cilvēkiem, dzīvniekiem un vidi. Mēs ļoti rūpīgi Mankozebu un Dimapšu sabiedrību izvērtēsim. Ja runājām par Manko Zeba, patiešām esam jau guvuši zinām progresu, riska pārvaldības lēmumu gan vēl nav pieņemti. E, tas notiks pēc iespējas ātrāk. Ja runājam par dimoks, dimoksistrobīnu, ir jāizvērtē dati par iespējamo uh, Uh, nelabvēlīgu ietekmi uz uh, endokrīno sistēmu, un uh, mēs arī iepazīsimies ar EFSA lēmumu, ka arī tiks pieņemts riska izvērtēšanas rezultātā iegūtais lēmums. Un komisija arī ir um, apzinās, ka ir bijusi kavēšanās, ņemot vērā arī vairākas paralēlas procedūras, kas bija jāizteno, bet mums uh, patērētāja interešu un veselības labā ir jāizvērtē pietiekam, pilnīgi visa pieejamā informācija. Bet mēs līdz šim uh, vēl neesam informēti, kādu lēmumu pieņems riska izvērtēšanas komiteja, bet es varu jums uh, pateikt skaidru un gaiši, ka lēmumi balsīsies uz zinātniskiem atzinumiem, ņemot vērā patērētāju dzīvnieku veselību un vides aspektus. Paldies, saka priekšsēdētājs, balsosim rītdien. Gribu jums atgādināt, ka darbu sāksim 9.30 ar Eiropas investīciju bankas direktoru. Tagad darbu beidzam un būs koordinatoru sēde.